kívánok! Kérem engedjék meg, hogy magyarul folytassam az ülés vezető. Labvakar, es gribētu lūgt tātad ļaut man turpināt sēdz vadību Ungāru valodā. Nākamais darba kārtības punkts ir padoms un komisijas paziņojumi par kopīgām operācijām nelikumīgu migrantu pārvietošanai uz Afganistānu un citām trešajām valstīm. Došu vārdu Tobiesam Vilstrēmam padoms vārdā lūdzu. And then I think it's uh, doubled. Herr talman, eh, ärade ledamöter. Eh. Priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, es vēlētos sākt ar to, uh, gribu pateikties par iespēju ar jums izdiskutēt šo visnotaļ nopietno jautājumu. Uh, balstoties uz tiem jautājumiem, ko jūs esat uzstādījuši, šis jautājums rada bažas daudzos, un es ceru, ka uh, eh, padomas viedokli jums paud, spējuši paust un atbildēt uz jūsu jautājumu attiecībā uz tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu un uh, eh, pamat principu ievērošanu attiecībā uz sadarbību Eiropas Savienībā. Šie principi ir vadlīnijas uh, dalībvalstu sadarbība Eiropas Savienībā. Šie principi ir un arī paliks mūsu vadlīnijas un pamatprincipi patvēruma un migrācijas um, darbā. Un e, jaunie principi pēdējos gados ir e, izveidojušies ārkārtīgi ātri un e, ļoti daudzi uh, Eh, patvērumu tiesību papildinājumi ir tikuši ieviesti. Mums ir jāskatās tomēr uz pamatprincipiem attiecībā uz patvērumu meklētājiem. Ir eh, mērķis izveidot kopējo patvērumu meklēšanas sistēmu datubāzi, kas ļaus eh, izmantot izmantot gan Ženēvas konvenciju attiecībā uz bēgļiem, arī citas konvencijas, attiecināt uz tādiem cilvēkiem, kuriem pēc tā ir nepieciešamība. Uh, un arī uh, šī aizsardzība tiks uh, sniegta balstoties uz subsidiaritātes principiem. Tajā brīdī, uh, kad mēs izstrādājam tātad tiesisko pamatojumu Eiropas kopēja bēgļu sistēmai vai pat, es atvainojos patvērumu sistēmai. Mums ir jādomā arī par mehānismiem un uh, kritērijiem attiecībā uz to, par ko attiecīgā dalība valsts ir atbildība attiecībā uz patvērumu meklētājiem. Direktīva kura nosaka minimālos standartus vai prasības, un tālākā direktīva, kas nosaka Eh, to, vai patvērumu meklētājam eh, ir tiesības saņemt starptautisko patvērumu meklētāju statusu, kā arī tas, kas būtu darāms dalību valstīm. Uh, visi tie uh, ir tās lietas, kas, jā, tie, ko mēs pārskatām, tad tiesiskie akti, uh, un dokumenti eh, tiek pārskatīti, lai visdrīzākajā laikā tiktu ieviesti kā saistoši eh, attiecīgo dalībvalstu likumdošanā. Šeit mēs sakosim koplēmumu procedūrai, kas nozīmē, ka, eh, ka te būs arī plaša uh, politiska rezonance un tas tiks nostiprināts uh, visā, visu Eiropas saimnības dalībvalstu likumdošanā. Uh, Runājam par migrāciju. Uh, tas at, tā atļauj uh, imigrantiem ieceļot Eiropas Savienībā, bet tas arī atļauj tos uh, imigrantus, kuri neatbilst imigranta statusam, sūtīt atpakaļ prom no Eiropas Savienības. Šeit vēlos uh, šeit vēlos atsaukties uz vispārējiem tiesiskajiem pamatiem un uh, do, dokumentiem vistiešāk. Uh, tur, kur mēs runājām par trešo uh, valstu iedzīvotājiem, kuriem nav tiesības pieprasīt bēgļa status vai arī migrēt uz citām valstīm. Tas ir tas, ko mēs pieņēmām padomē 2008. gadā. Šī direktīva bija pirmais uh, pirmais solis tajā likumdošanā, uh, kura uh, liks pamatus godīgai un drošai uh, tālākai likumdošanas izstrādē, kas nodrošinās Eiropas pilsoņu, kā arī imigrantu tiesības tā dos skaidru atbildi šajā jomā uz visiem jautājumiem. Ir arī centieni koordinēt kopējo atpakaļ atgriešanas politiku, eh, dalot, eh, piemēram, eh, tos, to darot, piemēram, vienā vien kopējā lidmašīnā. Ko, tātad šie kopējie lidojumi, tas tiek balstīts uz 2002. gada likumdošanu, un šeit ļoti bieži pierādās laba sadarbības starp dalību valstīm. Es gribu uzsvērt, ka šeit mēs nerunājam par tādu. O, kopējo lēmumu pieņemšanu, tā kā sarunāšanu, bet es vēlētos uh, šeit uzsvērt, ka kop, tad, kad tiek pieņemts lēmums, lai izmantotu tiktu, resursi tik izmantoti daudz labāk un saprātīgāk. Tātad šī likumdošana nosaka, ka uh, drīkst tādi cilvēki, kuri nedrīk, kuriem uh, nedrīkst vairs uzturēties Eiropas Savienības teritorijā, ka tādus drīkst uh, sūtīt atpakaļ uz uz viņu mītnes valstīm šādos kopējos uh, lidmašīnās, jeb ar šādiem vienotiem lidojumiem. Un jebkura, jeb ikviena no šādām personām uh, tiek sūtīta atpakaļ, bet tikai tādā veidā, kā viņu visas tiesības un brīvības ir ievērotas un viņiem tas tiek paskaidrots. Uh, šī te koordinācija starp dalībvalstīm attiecībā uz kopējiem vai vienotajiem lidojumiem. Mēs arī runājam šeit par Frontex, par Frontex iesaisti. Frontexam ir atļauja atbalstīt uh, dalību valstis tajā brīdī, kad tās uh, sūta atpakaļ personas, kuras vairāk nevar pretendēt uz imigrantu statusu. Uh, piemēram, okto, šī gada oktobrī tas tika pieprasīts. Uh, ideja tam apakšā bija, vai ir iespējama šāda resursu kolektīva izmantošana un ka tas tiktu izdarīts tādā veidā, uh, ko, kas ir pilnībā likumīga. Šāda te kopēju lidojumu organizēšanu nekādā gadījumā nedrīkst uh, tik, notikt tādā veidā, ka jebkura no atgrieztajām personām, eh, ka viņu tiesības vai brīvības nav ievērotas, ka katrs individuāls gadījums nav izskatīts un jebkurš uh, atrodošamies uz šādas lidmašīnas, kas tiek sūtīts atpakaļ, ka viņa gadījums nav ticis izskatīts. Šajā gadījumā mēs runājam par lidojumu vai uh, atpakaļ sūtīšanu uz Afganistānu. Dāmas un kungi, uh, šis aspekts ir ļoti svarīgs, bet uh, tas jāskat arī kopējā uh, imigrācijas uh, politikas. Uh, ietvarā. Pagājušā gada septembrī pieņemtā likumdošana par uh, migrāciju un patvērumu meklēšanu jau paredz šos te gadījumus. Tālāk, manuprāt, ir jāizskata Uh, papildus likumdošana un, ta, un imigrācija, migrācija un patvērumu meklētāji ir vispār jāskat kā tikai daļa no Eiropas ārpolitikas. Mums jāsadarbojās arī ar tranzītu valstīm, ar uh, donoru valstīm un Stokholmas programmu, kur jau mēs šodien diskutējām. Apliecina, kā arī palīdz tālāk šo stratēģiju tikai uh, izpētīt un iedzīvināt. Paldies! Paldies, Pilstrēm kungs! Tagad gribētu dot vārdu Žakam Baro. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es mēģināšu uh, pievērsties šiem lielajiem uh, principiem, kas nosaka mūsu attieksmi attiecībā uz šo migrācijas uh, problēmu un ieceļojušo atgriešanu. Eiropas Savienības likumdošana nosaka dalību valstīm rīkoties tā, lai trešo valstu pilsoņi, kas ir viņu teritorijā, varētu prasīt starptautisku aizsardzību, ja tie to vēlas. Kas skar iespējas šiem nu, konkrēti afgāņu migrantiem saņemt šīs starptautiskās uh, aizstāvības fórums, tad dalību valstīm ir jāizskata katrs uh, patvērumu mm, pieteikums atbilstoši likumdošanai, iz, izvērtējot katra patvērumu prasītāja um, situāciju. Un dalību valsts var uh, lemt, vai šāds uh, patvērumu uh, meklētājs atbilst uh, no prasītiem kritērijiem un ir atzīstams par bēgli, jeb nē. Un vai tas var saņemt šādu aizstāvību vai Nē, proti, uzturēšanās atļauju. Un es eh, principu pret principu to izskatīšu. Pirmkārt, trešo valstu pilsoņus nav jāatsūta atpakaļ uz viņu eh, izcelsmes valstīm, ja ir sagaidām smagrīcība pret tiem. Eiropas Savienības likumdošana un īpaši direktīva par patvērumu meklēšanu norāda uz to, ka dalību valstīm jārespektē um, neatgriešanas, um, uh, jā, um, jāatbilst kritērijiem, uh, kas izriet no starptautiskām sa saistībām. Proti, dalībvalsts nevar aizsūtīt uz Afganistānu atpakaļ tos, kas ir uh, bēgņi Ženēvas konvencijas izpratnē, vai uh, tie, kuriem ir piešķirt subsidāra at, uh, aizsardzība. Dalībvalstīm jānodrošina tas, lai nekāda atgriešanas operācija netiktu veikta pārkāpjot trešo paragrāfu Eiropas cilvēktiesību. Ar tā, kas nosaka, ka dalību valstīm jāgarantē tas, lai pilsoni netikt atgrieztās valstī, ja ir uh, risks, kā pret šo personu tiks veikts smagas darbības vai arī tā, uh, tā tiks uh, pakļaut kādai citai negatīvai darbībai. Otrakārt, nevar tā ģeneralizēt, vai nu kā lai es to saku, uz šīs uh, šīs, šīs prasības. Tagad mēs runājam par atgriešanu Afganistānā. Afganistāna ir viena no tām valstīm, no kuras izceļojušie prasa patvērums, un tā ir neliela daļa no kopējā migrantu, no migrantu daļas, un liela daļa no tiem atrodas Irānā un Pakistānā, Afganistānas kaimiņu valstīs. Tātad mēs nevaram tāds principu ģenerāls secinājums izdarīt. Uh, Un ja Afganist, afgāņi tiek atgriezti uh, valstīs vai tiek pārkāpt cilvēktiesību vai pamatiesību harta Eiropas Savienībā vai kā citi dokumenti. Tā ir dalība valstu kompetence, tur, kur šīs, šie pieteikumi ir iesniegti. Izvērtēt katru uh, pieprasījumu raugoties uz atsevišķiem aspektiem. Pārbaudot šos pieteikumus, dalību valstīm jāizskata individuāli katrs gadījums, ļoti rūpīgi, lai noteiktu, vai ir nepieciešama aizsardzība, un tas jādara attiecībā uz katru šādu uh, patvērumu prasītāju. Humānu, politisku, drošības apsvērumu dēļ un cilvēktiesību mm, situācijas uh, dēļ tas jāizskata arī saistībā ar situāciju Afganistānā un arī jāpievērš tam, no kuras valsts šis eh, pilsonis ir ieradies un īpaši jāpievērš uzmanība šai personai tās ģimenes aktivitātēm, tās aktiv, eh, šīs personas aktivitātēm izcelsmes valstī un arī citām mm, citiem aspektiem, kas šo personu varētu nostādīt situācijā, kur tā būtu īpaši eh, tādā delikātā situācijā. Attiecībā uz afgāņu patvērumu meklētājiem. Statistika uh, rāda, ka uh, atzīšanas procents pēdējo mēnešu laikā ir pieaudzis. 2009. gada pirmajā uh, semestrī aptuveni 50% afgāņu patvērumu prasītāji saņēma starptautisko aizsardzību Eiropas Savienībā, un tie bija mazāk par 30% 2008. gada pēdējā trimestrī. Tātad vēl viens jautājums kādi ir a, apstākļi jāizpilda pirms a, a, tiek pieņems lēmums par a, atgriešanas a, o, tādu pasākumu. Francija un uh, apvienoto nāciju, un um, Francija un uh, apvienoto karaliste veica kopīgu operāciju um, nelegāli nelika migrantu pārvietošanai Afganistānu, bet ir trīs noteikumi. Pirmkārt, jānodrošina tas, ka migrants uh, Uh, nav prasījis šādu starptautisku aizsardzību. Otrakārt, uh, ja šāds uh, patvērumu prasības iesniegums ir iesniegts, tad šāda ir padziļināti jāizskata un individuāli jālemj. Un ir jābūt atbilstošai izvērtēšanas procedūrai. Treškārt, jānodrošina tas, lai uh, migranta uh, dzīvi, ja viņš ir, aiz, uh, ja viņš ir uh, pārvietots uz izcelsmes valsti, netiktu apdraudāta. Komisija ir plūgusi um, papildi informāciju par šo operāciju, ko veids Francija un apvienotā karalista attiecībā uz um, nelikumīgu migrantu pārvietošanu uz Afganistānu komisijai. Ir zināms, um, nav, teiksim, nekāda norāža, ka šie manas trīs minētie principi nebūtu ievēroti. Tagad uh, vairākas personas, uh, proti nelikumīgie migranti, tika pārvietoti. Un uh, katrā individuālā gadījumā uh, ir, uh, ir jāizskata šis gadījums. Ceturtais protokols uh, cilvēktiesību hartā aizliedz eh, kolektīvo izraidīšanu, bet nav juridisku eh, pretrunu un arī nekādu pretrunu principā, lai vairāki eh, pārvietošanas gadījumi, kuras izskatīšana ir notikusi individuāli, tiktu veikta uh, ar vairākiem kopā. Ir bijusi atsevišķa juridiskā bāze, piemēram, izmantojot nu vienu un to pašu lidojumu. Nav arī nekādu juridisku pretrunu tam, lai šīs operācijas tiktu veidotas kopā, nesadarbojoties vairākām dalībvalstīm. Frontex mandāts jau paredz operacionālu sadarbību kopīgu um, pārvietošanas operāciju veikšanai. Eiropas Savienības padoma prasa, lai Frontex uh, operatīvā kapacitāte tiktu pastiprināta un ka tiktu izvērtēta uh, iespēja īrēt lidmašīnas, lai šādas uh, pārvietošanas akcijas veidu. Šīs kopējās operācijas uzlabotu uh, loģistikas um, jautājums, atgriešanas, pārvešanas uh, Eh, gadījumiem un arī uzlabotu eh, šo situāciju attiecībā uz eh, pavadīšanu šajās sarežģītajās operācijās. Lielākā valsts dalība valstu nav vēl paldis viedokli, un dalība valsts lūdz dalība valstis nu, pārbaudīt to, vai to darbība ir atbilstoša, mm, atbilstošām direktīvām. Proti, jāatbalsta brīvprātīga atgriešanās. Ir eh, nepieciešami pavadītāji un, pils, eh, un jāievēro tas, ka dažkārt ir tādi īpaši um, jūtīgi jautājumi un, un delikāti izskatām, kā arī īpaši uh, aizsargājums personas. Ir nepieciešams arī papildu um, garantijas tiem, kas kaut kādā Nu, tik tālu uh, par šo situāciju. Priekšsētāja kungs, es gribēju to uh, uzsvērt, ka Eiropas tiesības uh, un, uh, protams, ka to viss bildsrojums to arī skaidroja, ka visu šo problēmu gadījumā mēs mēģinam uh, saglabāt um, tādu taisnīgu sabalansētību starp gribu uzņemt tos, kas uh, tiek izsekot politiski iemesli dēļ un kas patiesi ir pelnījuši to, lai viņus aizsargātu un, protams, no otras puses sacīt arī to, ka daži pieprasījumi nav pamatoti, tos um, nav iespējams akceptēt. Tātad šis sabalansējums ir sarežģīts. Un uh, komisija ļoti rūpīgi raugās uz šiem jautājumiem. To gribēju teikt parlamentam un ļoti uzmanīgi uzklausīšu deputātu teikto par šiem jautājumiem. Paldies! Köszönöm, Baró úr! Paldies, Baró kungs! Tagad uh, uzstāsies deputātu politisko grupu vārdā, katram ir divas minūtes. Vispirms Veronika Matjē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eiropas Savienībai ar cieņu jāuzņem cilvēki, kas bēg no kara, no izsekošanas un jāaizsargā tas atbilstoši starptautiskām tiesībām un tos vērtībām. Eiropas Savienība vairākus gadus jau sa, saskaras ar tādu um, dažādu sastāvu migrantu plūsmu un bieži vien cilvēki ieceļo, kas neatbilst uh, šo uh, patvaram meklētāju uh, noteiktajam statusam. Ko darīt? Katra dalība valsts atkarībā no tā, cik var uzņemt cilvēks lemj. Šis uzņemšanas iespējas arī nav bezgalības. Ir noteikti objektīvi kritēriji un ir ļoti nozīmīgi būt striktiem tad, kad runiet par migrantiem ekonomiska apstāļu dēļ un to pārvietojumu iespējām. Uh, Jāsaka, ka tās valsts, kuras saskars ar šo migrantu plūsmu, pilsoņi, cilvēki nāk no, Argan, ieceļ no Afganistānas, no Irākas un no citām valstīm, tad šī plūsma ir samērā liela. Vairākas valsts Eiropas Savienībā praktizē atšķirīgu praksi. Eiropas Savienībā, ja vajadzīga vienota konsensus politika, uh, Tas atļautu um, rīkoties uh, tā, lai šīs uh, kopējās migrantu pārvietošanas uh, um, operācijas tiktu veiktas, tās fin, uh, finansētu Frontex un atzinīgi jāvērtē šāda uh, kopēja darbība. Atgādināšu, ka šādas migrantu pārvietošanas uh, operācijas nav kolektīvas izraidīšanas, un tā ir lēmus arī Eiropas uh, cilvēktiesību tiesa. Uh, ko, kolektīva izraidīšana nav pieļauta, bet ir atļauts uh, izraidīt personas, kad uh, to situācija ir izvērtēta individuāli un uh, ir izskatīta katra ieceļotā, ieceļojušā situācija. Šādas uh, operācijas tiek rūpīgi pavadītas un atbilst uh, pamattiesībām un atbilst cilvēku cīņas principiem. Paldies! Paldies! Nākamais Gijoms kundze, divas minūtes. Jā, es ļoti uzmanīgi jūs uh, uzklausījāt un arī kundze, kas runāja tikko. Un tomēr ir um, dažādi jautājumi un arī bāžas par šiem jautājumiem. Divi piemēri nesen. Pirmais. Uh, 27 afgāņu izraitīšanu uz Kabulu, un tā bija um, kopīga operācija starp Franciju un apvienoto karalistu. Un es gribētu zināt, vai komisija un uh, padome vērtē to, ka valsts Afganistāna ir tāda, kurā cilvēku fiziskā neaizskaramība tiktu garantēta. Uh, Uh, bez tam, vai tika pārbaudīts, uh, ka katrs no šiem izraidītajiem nebija iesniedzis uh, šādu pieprasījumu starptautiskai aizsardzībai? Otrais - Beļģija un um, Vācija un citas izrādīja cilvēks uz Kosovu neskatoties uz to, ka 9. novembra direktīvu citēju, uh, Romi, kas ir uh, Kosovā, pret viņiem tiek uh, vērstas neukumīgas darbības, viņi tiek apdraudēti un saņem draudus par fizisko integritāti citādi beigas. Tātad, kāpēc 15c direktīvā, kur arī citēšu, uh, pret kuriem tiek vērsta vardarbība cilvēkiem un arī, kas netiek subsidiaritāti, su, su, solidāri aizsardzīti. Kādēļ šis ceturtais paragrāfs netiek plaši pielietots? Un vai ir leģitīmi ja, izraidīt cilvēkus, kas ir ieceļojuši Eiropas Savienībā tikai tādēļ, ka viņi nav ieslēguši tādu starptautiskas aizsardzības uh, prasību? Bet mēs zinām, ka daudz patvērumu meklētāji neiesniedz šādu prasību pirmajā ieceļošanas uh, valstī, jo tur uh, nevalda tādi apstākļi, kas viņus apmierinātu. Un, uh, 29. un 30. oktobrī uh, ministru sēdē Mm, tika izskatīti jautājumi, un vai šie Frontex finansētie migrantu pārvietošanas lidojumi ir bijuši likumīgi, un vai ir uh, iespējams vēl uh, pārbaudīt uh, patvērumu meklētāju, pret viņiem izmantoto likumdošanu. Paldies! Paldies! Marī Desarnē Paldies, priekšsēdētājkungs. Es gribētu teikt, ka daudz eiropieši ir sarūknāti 20. oktobrī divas Eiropas Savienības valstis veica operāciju nelikumīgu migrantu pārvietošanai. Trīs no Anglijas un vairāk no Francijas. Šie cilvēki bēga no kara un tos atgriez uz valsti, kur aizvien ir karš un kur drošība netiek nodrošināta. Tas pārkāp cilvēku tiesības. Uh, Es biju pārsteigta pāris dienas vēlāk uh, Eiropadomē un stāstos par to dzirdot, ka ne tikai tāds vienots čarter lidojums ir bijis, bet gan, ka finansējums ir jaunums Eiropas Savienības budžetā. Um, Priekšstādākums tā nav Eiropa, ko vēlamies. Eiropa nav domāta, lai leģitimētu nacionāls uh, akcijas, kas ir pretrunā ar uh, akī komitēru tiesībā. Un komisija citēju tagad. Uh, šādu um, migrantu pārvietošanai jānotiek Eiropas Savienības uh, mm, uz tādu balstu kopā, bāzi kopā balstoties, bet es gribu teikt, ka tas nav tas, ko mm, cerēja izveidot Eiropas dibinātāji. Uh, jāsaka, ka afgāņu mm, patvērumu meklētāji iesniedza uh, patvērumu uh, piešķiršanas uh, prasības, bet tās netika apstiprināts, un es gribu uh, Uh, lai jūs apstiprinat, ka katrs patvēruma meklētāja pieteikums tika individuāli izskatīts, un vai komisija vērtē Afganistānu uh, par drošu valstu, un ja tas tā nav, tad es gribētu zināt, vai komisija atzīst to, ka šī uh, piespiedu atgriešana ir bijusi pārkāpo trešo pantu Ženēvas konvencijai. Es pateicos iepriekš par paskaidrojumu, ko jūs dosiet. Paldies! Paldies! Nākamā uh, Flātras kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsētātāji kungs. Nu, pirmkārt, es esmu apmierināta, ka mēs šodien diskutējam par šo jautājumu, jo ir skaidrs, ka valsts un valdību vadītāji ir uh, paredzējuši to, ka migrantu pārvietošana uh, no Eiropas Savienības dalībās uz Afganistānu ir vienkārši nu, tā kā vēstule pastā, bet tas tā nav. Uh, Divi iemesli dēļ. Pirmkārt, jo Eiropas komisija prasa papildi informāciju no Brītu un uh, Uh, Francijas valdības, tas ir labi, un otrkārt tādēļ, ka šodien mums ir šīs diskusijas par šo jautājumu. Tātad jautājums ir vairāk kārt jau uzdots, vai Afganistāna ir droša valsts, jājautā Obamas kungam, kas uh, nolēma 34 tūkstošus karavīru uz turieni nosūtīt. Nekāda armija nav uh, spējīga um, nodrošināt to, ka šie um, cilvēki izdzīvo Afganistānā. Un mēs būsim uh, spējīgi garantēt, ka migranti, ko atgriežam šajā valstī, ne, uh, saskars ar dzīvības briesmām. Nu, tie taču ir joki, un es uh, um, nevēlos to atzīt. Uh, zīt. Un arī uh, Eiropas kopiena tiesa um, lēma, ka nav tā jārīkojas. Tagad par kolektīvo izraidīšanu visu to citē. Un es arī gribu teikt par 19.1.2. punkta cilvēktiesību kārtā. Šajos punktos tiek aizliegta kolektīva izraidīšana. Bilstromkungs teica, ka tā ir uh, resursu mobilizācija un drīz uh, būs kopējie uh, E, ir, būs čarterlidošana, lai samazinātu um, siltumnīcas gāzu izmešas, bet visam ir limeti. Padikalē bija daudzi afgāņu bēgļi un uh, šie pārvietošanas gadījumi arī Francijā. Komunikācijas dēļ Francijas uh, valdība lēma, ka būs šāda kolektīva atgriešana. Uh, Patgalē teritorijā cilvēki pat tika arestēti, kolektīvi arestēti līdz ar to nelegāli, jo diskriminējoši. Tātad mēs absolūti nevaram garantēt to, ko jūs, Barokungs, sakat. Šī kopējā a, operācija attiecībā pret cilvēkiem, kas atrodas šādā situācijā, bet pārbaudē jābūt. A, um, individuālai, bet arestēšana nolik, notika uh, kolektīvi. Paldies. Veržjāts kundz, lūdzu. Jā, priekšsēdētāji kungs, tārgie kolēģi, var um, atzinīgi vērtēt šo diskusiju fakti, bet Bet esmu sašutusi par šiem oficiālajiem, neko nesakošajiem vārdiem. Jā, tās ir kolektīvas izraidīšanas, nedrīkstam pakļauties vārdu spēlē. Eiropā mēs runājam par cilvēktiesībām, un patvēruma tiesības ir tā to sastāvdaļa. Šodien tie ir afgāņi, kas tika izraidīti uz valsti, kurā ir karš, karš, kurā piedalās daudzas Eiropas uh, valstis. Un Barokungs atvainojiet likumdošanu, ko jūs pieminējāt, tā ir pārnacionāla, ne tikai Eiropas Savienības. Un um, mēs nevaram tikai atskatīties uz uh, atsevišķiem situācijām dalību valstīm. Uh, es uh, gribētu aicināt uh, saukt direktīvu, ko jūs eh, minējāt par kaunu direktīvu, jo tas ir kauns visiem cilvēktiesību aizstāvjiem, ka tāda vispār eksistē. Jūs runājāt par uh, atšķirīgām tiesībām Eiropas Savienībā, un tikai tādēļ afgāņi nevar uh, pieprasīt patvērumu uh, tādos labos apstākļos. Uh, Es gribētu vērst jūs uzmanību uz visiem jautājumiem, kuri man kolēģi uzdeva un gribu prasīt, lai notiktu izvērtējums visai šai politikai un lai tas notiktu uh, katra uh, gadījuma pa gadījumam. Paldies. Paldies. Tagad pārējie runātāji. Uh, brīvā mikrofona procedūras ietvaros ir daži pieteikušies. Kristīna Devēler, lūdzu, pirmā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, gribētu atbalstīt uh, kopējo Britu socialistu valdību un arī Francijas rīcību. Tika pārvietoti migranti, kas bija nelegāli šajās valstīs. Šie pilsoņi, šie cilvēki, kuru patvērumu meklējumu pieprasījumu tika noraidīti. Un migrācijas politika ir izaicinājums, un mums jāpievērš tam tādā kolektīvā izpratnē. Ir pieņemts Francijas prezidentūras laikā dokuments par patvērumu politiku. Mums ir jādodas tālāk, mums jāapvieno līdzekļi un jāorganizē šādu kopēju lidojumu, ko Frontex finansē. Mēs esam prasījuši um, izvērtējumu no komisijas puses, un mēs gribētu, lai uh, komisija uh, atbalsta to, jo cīņa pret nelegālo uh, migrāciju ir tas, ko sagaida pilsoņi, un um, jāatbalsta ir legālā migrācija. Paldies! Paldies! Esais kundze, nākamā runātāja. Priekšsādātāja kungs. Mēs runājam par bēgļiem. Un katram no bēgļiem jādod uh, iespējas sniegt pieteikums, un tie jāizskata ir individuāli. Kā mēs dzirdējām, šīs pārbaudas notika, notika atbilstoši, atsevišķi tika izskatīti katra pieteikuma Bet esmu noraizējušies par to, ka situācija attiecībā uz drošību Afganistānā ir tāda, par kuru jābažīs. Un um, jābažīs par to, ka cilvēki tiek nosūtīta pārvietot uz šo valsti. Un problēma ir sekojoša, ka neskatoties uz patvēruma meklētāju definīciju, ja uh, šiem cilvēkiem nav tiesības saņemt šādu statūtu, tad uh, viņus atgriežot uz uh, valsti, kurā ir karš, Mm, tas ir bīstami. Līdz ar to mēs varētu dot tādus um, terminētus uzturēšanās atļaujas pilsoņiem, kur dzīvība tiek apdraudēta. Paldies! Eur. Paldies, Zemkas kungs, nākamais runātājs. E, Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlējos uh, pieminēt sakojošo. Es strādāju Polijas aizsardzības ministrijā jau vairākus gadus, un es Esmu apmeklējis Afganistānu vairākos gadījumos, tāpēc, ka mums ir 2000 poļu zaldātu, kas strādā Afganistānā. Situācija tur ir dramatiska, tāpēc, ka no vienas puses mums ir cilvēki, kuri nevar uh, sadzīvot ar šo te situāciju, tāpēc, kad ir karš. Un uh, viņi ir tādā neapskaužamā situācijā. Te pašā laikā ir tādi cilvēki Amerika, uh, eh, ab, ab, Afganistānā, uh, kuri spēlē dubulto spēli. Dienas laikā viņi it kā atbalsta va oficiālo valdību un naktī viņi uh, atbalsta Talibānu. Tāpēc mans jautājums, vai mums ir pieņemami instrumenti un labi instrumenti, lai patiesi izvērtētu attiecīgo individuāļu eh, patiesos centienus, tāpēc, ka, manuprāt, daudzi cilvēki bēg no savām valstīm, eh, tāpēc, ka viņi ir vienkārši, viņi ir izmisumā, bet daudzi savukārt vēlas spēlēt div, eh, divas spēles. Tālāk Kelērs kundzei vārds. Paldies! Es savukārt daļa no šīs te, daļa no šīs te diskusijas, manuprāt, ir absolūti bezjēdzīga. Eh, protams, ka vesela virkne ir nelegāla ele eh, elementu un imigrantu. Un nemeklējiet šeit legālumu, jo mēs zinām, ka viņi patiešām ir nelegāli slepeni mukuši no Afganistānas. Mēs arī zinām, cik ārkārtīgi grūti ir saņemt saņem patvērumu meklētāju status, jo Ženēvas konvencija ir ārkārtīgi strikta. Uh, Eh, protams, ir ārkārtīgi grūta situācija tām, tiem cilvēkiem, kas bēg no kara. Un, un eh, tajā brīdī, kad viņi ir knapi, knapi izbēguši, mēs eh, sūtām viņus atpakaļ uz kara uh, pildītu valsti, un viņi nav, uh, viņiem nav absolūti nekādas tiesības. Un vēl jācerās vienmēr tas, ka sievietēm Afganistānā absolūti nav nekādas tiesības, un tādēļ es lūgtu gan komisiju, gan. Uh, gan visas dalībvalstis cīnīties pret šo atpakaļ nosūtīšanu uz Afganistānu. Paldies! Paldies! Uh, līdz ar to šīs debats ir noslēgts, un tagad atkal vārds uh, Tobiesam Bilstrēm un padoms vārdā lūdzu. Äh, Priekšsādātāja kungs, godātie deputāti, liels paldies par ļoti daudziem interesantiem komentāriem šajās debatēs. Sākumā gribētu apkopot dažus no svarīgākajiem principiem, kas ir saistīti ar šiem jautājumiem. Sākšu ar to, ko teica Matjē kundze, kad viņa runāja par šīm te dažādajām migrācijas plūsmām. Jā, tā ir, ka tās ir atšķirīgas migrācijas plūsmas, tur ir dažādi imigranti vienā no dažādās plūsmās, uh, Un tā kā mums nav šī te absorpcijas kapacitāte, kā jau Matija Kunz teica, tad ir svarīgi uh, no, nulirošināt, lai būtu individuāla izvērtēšana katrā gadījumā, tātad kuram ir aizsardzība nepieciešama saskaņā ar konvencijām un kuram nē. Un uh, Eiropas komisija ar uh, tās direktīvām uzrauga lietas, un tas noved pie tā, ko teica Desarnes kundze. Vai Afganistāna tiešām ir tāda valsts, kur mēs varam garantēt individuālu, eh, individu drošību? Tas ir tas jautājums, uz kuru mums ir jāatbild šajā uh, diskusijā. Tas ir tas jautājums, kur ir vajadzīgs skatīt katru lietu individuāli. Uh, Un tas ir arī tas iemesls, kāpēc mums vajadzētu izveidot kopīgo Eiropas patvērumu meklēšanas sistēmu. Daudzi runātāji ignorēja šo te aspektu tajā, ko viņi teica. Proti, ka uh, attiecīgs izvērtējums būtu tad viennozīmīgs, tam būtu jābūt mūsu mērķim, ka ja ir jā, uh, ja atbildi ir jā, tad tā tāda arī ir, nevis uh, Uh, ka notiek uh, vispārēji tāda izlēmšana, un pēc tam cilvēki tiek nosūtīti atpakaļ. Nerunājot, neskatoties uz to, par kuru valstu mēs runājam, mums vispirms ir jānodrošina, lai uh, šis cilvēks ir būtu drošībā un ka viņam nav vajadzīga individuāla aizsardzība. Un tikai tad mēs varam šo cilvēku nosūtīt atpakaļ uz viņa izcelsmes valsti. Uh, Vai tas notiek kolektīvā veidā, nosūtot cilvēkus atpakaļ ar līdmašīnu, kā minēja komisija, vai tas tā ir vai nē? Mēs šeit runājam par atsevišķiem individuāliem gadījumiem, nevis eh, par kolektīvu atpakaļ nosūtīšanu. Tie vienkārši ir cilvēki, kas atrodas vienā uh, eh, līdmašīnā, un tas ir tikai transportēšanas jautājums. Uh, Kellers kundze. Uh, vienmēr uh, min interesantas lietas, un es uh, piekrītu viņai. Un um, pieejas jautājums, protams, piekļuvs jautājums ir sarežģīts un ir sarežģīti, ja ir uh, sistēma, kurā ir noteikts, ka uh, jums ir jāatrodas Eiropas Savienības teritorijā, lai pieteiktu patvērumu, un ir ļoti sarežģīti vispār nokļūt šajā teritorijā, lai vispār pieteiktos uz patvērumu. Un tāpēc mēs Zviedrijas prezidentūra esam mēģinājuši izveidot kopīgu Eiropas sistēmu, kas ļautu mums piedāvāt uh, papildus veidu tiem cilvēkiem, kam ir visvairāk vajadzīga aizsardzība. Tie ir cilvēki, kuriem nav uh, līdzekļi, lai vispirms ierastos Eiropas Savienībā un pēc tam pieprasītu patvērumu. Ja visas Eiropas Savienības uh, valsts varētu sniegt tik daudz uh, vietas, kā to dara Zviedrija, mums ir 1900 uh, vietas uh, bēgļiem pieejams, ja uh, Uh, visas dalībvalsts varētu apkopot šo uh, savu uh, kapacitāti, tad mēs varētu piedāvāt ļoti lielu kapacitāti ANO bēgļu aģentūrai, un tas būtu būtisks solis uz priekšu, lai palīdzētu bēgļiem viņu problēmu risināšanā. Un tas ir tas veids, kā mums vajadzētu palīdzēt šīm valstīm uh, no kurām nāk tik daudz bēgļu pasaulē. Paldies, ministra kungs! Tagad noslēgumā vēlreiz vārds eh, Žakam Baro komisijas vārdā lūdzu. Paldies visiem, kas uzstājās. Eh, pamata sarežģītība, ar kuru saskaramies, eh, ir tas, ko Matjokolins nosauc par šādiem dažādu sastāvu bēgļu straumēm. Un tie ir um, no vienas puses um, ekonomiskie dēļ, un no otras puses cilvēki, kurus, uh, kuri, um, kuriem būtu piešķirams šīs uh, aizsardzības tiesības un kuri ir apdraudēti. Mm, tas ir jāsaprot, šī problēma ir ļoti, ļoti sarežģīta. Sākumā es gribētu uh, atbildēt, nolasot pārus elementus. Es nevaru nu atbildēt visiem, bet nolasīšu uh, atbildes elements no Francijas atbildes par šo jautājumu. Tātad Francijas atbilde ir sekojoši. Tie, kas nebija iesnieguši patvērumu meklētāju pieprasījumu, un ne, viņiem nebija legāls bāzes, un viņi tika aiz, aizturēti. Katrs uh, varēja izteikties savā dzimtajā valodā, un uh, Mm, tika lēmts nosūtīt viņus uz Afganistānu, kā arī uh, tika lēmts par uh, uh, to, ka tiek piedāvāta brīvprātīga atgriešanās saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Ar šo ārzemnieku starpā neviens nebija iesniedzis patvērumu meklētāju pieteikumu. Divi, divu gadījumos jautājumi tika izskatīti, tulki bija klāt. Uh, Administratīvo lietu tiesa lēma, bija advokāti klāt un arī tulki klāt. Viņi beig var izteikties ar kādiem riskiem, tie saskars izcelsmes zemēs. Lai a, tiktu atzīts patvērumu status, vairāki Afganistānas uh, izceļotāji līdzīgā situācijā atrodošos atsaucās uz situāciju, bet nebija nopietnu motīvu, kurus viņi nosauktu, kas liecinātu par reāliem riskiem un apdraudējumiem viņu dzīvei vai um, situācija atgriežoties. Arī Britu valdība, citādi veids arī Britu valdība ir mums atbildējusi, mēs esam diskutējusi, un um, tas, ko no manis prasa šī mana amata stāvoklis, es esmu uzdevis jautājumus, uzdevis jautājumu dalību valstīm, un tas, ko es vēlos šeit arī teikt, ir um, tas, ka šajā drošo valsts jēdzienā ir lēmus Eiropas cilvēktiesību tiesa, kas saka, ka vienīgais, vienīgs tāds aspekts, ierodoties no apdraudētas valsts, nav būt tāds, ka tik, tie var tik noteikti subsidārs atbildības tiesības, izņemot, izņemot tādu situāciju, kad runā par situāciju, kad vardarbība valda. Un tas pats fakts, ka cilvēks atrodas kādā šādā valstī, uh, Eh, ir eh, situācijā, kad tā dzīvība personība tiek apdraudēta. Jā, patiesi šie ārkārtas apstākļi nav tik izskatīti šajā tekošajā gadījumā. Es gribētu atbildēt arī par šo uh, kopējo lidojumu. Ir jāsaka, Frontex jau ir organizējis tādus grupveida lidojumus un finansējis daļai arī šādus grupveida lido, grupu lidojumus. 2008. gadā tas jau bija 2009. gadā arī tas nav nekas tāds jauns. Un tas, ko mēģina Frontex darīt, un es domāju, ka direktors Frontex organizācija arī to dara, tas ir tas, lai šie tādi grupu. Uh, pārvedumi būtu tādos apstākļos, kuros būtu akceptējam situāciju un pavadošais personāls. Un Austrijā bija, piemēram, arī ombuds, kas uzraudzīja to, kādos apstākļos tiek organizēta šī atgriešana, jeb um, pārvietošana. Varbūt, ka jāraugās eh, un jāveido ekspertīzi, kādā situācijā šie cilvēki pēc tam, kad ir eh, pārvietoti atpakaļ, pēc tam, kad tika pārbaudīts, ka viņu patvēruma eh, meklējuma pieteikumi neatbilda šiem starptautiskiem noteikumiem vai subsidāriem noteikumiem, un tad, kad viņi tika aizsūtīti atpakaļ, kāda bija situācija viņu. Uh, uh, izcelsmes valstīs un uh, lai tas notiektu arī korektā veidā. Tātad uh, Eiropas uh, padoms uh, pārbaudas ir bijušas veikts un var iedomāties, uh, ka tādi uh, lidojumi mm, netiek veikti, ja netiek respektētas personiskās uh, mm, tiesības un apstākļi. Uh, Es gribu pateikties Tobiesam Bildšamam un Zviedrijas prezidentūrai, kas mums palīdz daudz. Es atgādināšu, ka pavasarī mēs sākām veidot tekstu, kas atļaus um, doties uz tādu Eiropu kā patvēram meklēšanas vietu. Mēs izskatām dokumentu par uzņemšanu, mēs arī Sarnes kundze runāja par Dublīnas dokumentu, par Dublīnas problēmām, un arī runājam par Dublīnas ieviešanu lai novērstu to, ka mm, šo risinājumu atsevišķos eh, brīžos nevarētu eh, izmantot tā, lai tas būtu, mm, lai tas būtu negatīvs attiecībā uz tādām īpaši eh, vājām personām. Bez tam 21. oktobrī mēs pieņēmām divus citus nozīmīgus tekstus. Viens no šiem tekstiem komisijā ir pār uh, kvalifikācijas direktā, direktīvu un arī pār patvērumu meklēšanas direktīvu. Šajos uh, direktīvu projektos, kas būtu jauns un noteiktos uz patvērumu meklēšanas uh, procedūru, mēs noteiksim kriterijus, kas būs objektīvi, kas būtu vien un tie paši visur Mums būtu tāds atbalsta birojs nepieciešams, lai eh, pārbaudītu to, ka, mm, teiksim, tā praksa pielietotā ir vairāk vai mazāk vienota visā Eiropā, jo šī Eiropa kā migrācija eh, ir eh, šī ideja. Paldies Sviedrijas prezidentūrai, kas padomē šos tekstus ir um, iesniegusi, bet tie vēl um, nav um, pieņemti, un mēs saskaramies ar problēmām. Daram visu to, kas ir iespējams, arī es lai šo Eiropu, kas ir patvēruma valsts, veidotu patvērumu telpu vietoti. Un mm, Tavijas Bildšoms atgādināja, cik daudz viņa valsts ir uh, strādājusi un bijusi kā paraugs Eiropā. Jo ir šī problēma, ir arī tāda daudz plašāka solidaritāte arī dalību valstu pusē ar vēlmi uzņemt patvērumu meklētājus, lai aizsargātu viņus. Un vajadzētu, lai viss valsts tā darbojas. Mēs vēl neesam līdz tam nonākuši un ir valsts, kuras neuzņem vispār. Tas ir tas, ko vēlējos teikt. Nevar, apzinos, ka nevarēju atbildēt uz visiem jautājumiem, bet katrā gadījumā teikšu to, ka komisijā esam darījuši visu, lai respektētu Eiropas tiesības un veikšu vēl vairāk Eiropas vērtības. Paldies, Barokungs! Līdz ar to mēs noslēdzam šo darbu kārtības punktu. Un nākamais punkts darbu kārtībā ir otrais ziņojums, Sorenbos Ondergārds ziņojums.